redzu, ka būtu kādi komentāri. Līdz ar to uzskatīsim, ka šīs nominācijas ir apstiprinātas. Rakstiskā deklarācija 29. čersvīta 2010 iesnieguši deputāti Ticiāno Motī un Anna Zaborska par ātrās rēģēšanas sistēmas izveidi Eiropā pret pedofīliem un seksuāliem uzbrukumiem. Šo de deklarāciju parakstīs pietiekams daudzums deputātu, līdz ar to saskaņā ar 123. pantu šīs deklarācijas tiks iekļautas šodien parakstīto tekstu skaitā un tās tiks uzņemtas arī šīs dienas sēdes protokolā.